protokolā šī nominācija tiks uh, atspoguļota. Ja līdz protokola pieņemšanai nebūs nekāda iebilduma, tad šī nominācija attiecīgi tiks uh, uzskatīta par pieņemtu. Nākamais darba kārtības punkts ir uh, Hildes Valtmanas.